pieejams eh, pirms nākamās sēdes. Ja nav šobrīd nekāda komentāra, tad mēs varam šodienas sanāksmi uh, pabeigt. Un uh, minētās institūcijas saņems informāciju. Un uh, Eiropas parlamenta sēde tiek pārtraukta, šodienas sanāksme pabeigta. Un jauku jums ceļu māju!